lidošana, Volvo, Štairie, un tagad beigas kungam četras minūtes runa. Paldies, priekšsēžkungs, dārgie kolēģi. Tik tiešām mēs šodien akā runājam par Eiropas globalizācijas pienākošanas fonda izmantošanu un uh, arvien biežāk mums nāks to darīt. Šodien ir runa par uh, Zviedrijas un Austrijas eh, eh, lūgumiem sakarā ar eh, darbvietu zaudēšanu auto ražošanā un Niderlandē celtniecības jomā. Atgādināšu, ka fonds ir ar maksimāli 500 miljonu eiro gadā aprīkots un galvenais mērķis ir ai, uh, atbalstīt darba ņemējs, kuri, eh, kurus īpaši smagi ir skāruši eh, globālās eh, ekonomikas sekas, lai ļaut viņiem pārspecializēties un iegūt atkal darba vietu. Šajā sakarā mums šķiet ļoti svarīgi uzsvērt, ka nākotnē mums vajadzētu atsevišķu ziņojumus un priekšlikums nevis pakotnes, kā tas bija cerams šajā gadījumā pēdējo reizi noticis. Norādam arī uz to, ka globalizācijas fonda atbalsts nedrīkst stāties tādu pasākumu vietā, kas notiek eh, kas ir uzņēmuma atbildībā eh, nacionālas likumdošanas eh, pamatojoties tātad nevis aizstāt šo atbalstu. Un šis punkts ir un paliek mums svarīgs. Šeit arī nodarbinātības ko komiteja nepārstās raudzīties uz šīm lietām, jo Eiropas globalizācijas fonds ir īpaši specializēts instruments patiesībā ar saviem mērķiem un termiņiem. Kopumā par š, runājot par šiem tim Eh, iesniegumiem, pa kuriem mēs runājam, un šodien jāpiemēmas, ir runa par 15,9 miljonu eirām. Zviedrijas un Nīderlandes iesniegumu balstās uz 2A pāntu juridiskajā pamatā, tātad vismaz 500 atlaišanas darbietas zaudētas vienā uzņēmumā, vienā dalībvalstī 4 mēnešu laikā. Uh, Austrijas priekšlikums balstās uz 2B punktu, vismaz 500 atlaist darbinieku 9 mēnešu periodā īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Zviedrijas iesniegums attiec uh, uz 6780 78 uh, darbiniekiem Volvo kas strādāja, un Zviedrija 9,8 miljonus no fonda pieprasījuši Austrijas. Iesniegums attiec uz 744 atlaistiem deviņos uzņēmumos, pie kā 400 uzņēmumi saņems no Eiropas globalizācijas uh, fonda um, atbalstu, un Austrijas 7,5 miljonu eiro pieprasījusi. Un treškārt, uh, Nīderlandiešu priekšle, uh, iesniegums 570 darbinieki. Uh, E, Heimans uzņēma e, un 435 305 darbinieks atlaistos ir e, plānots atbalstīt ar 386 tūkstoši eiro apjomā. Komisija ir izvirzījusi tātad kritērijas uh, šim atbalstam, un bez tā, ka es gribētu tagad uh, runāt pāragri nodarbinātības komitejas vārdā, es gribu atgādināt, ka bija vienošanās, ka nodarbinātības komiteja pirms budžeta komitejas uh, atzinuma arī sniegs savu viedokli, iedzinoties arī ļoti rūpīgi detaļās, piemēram, Zviedrijas gadījumā no 400, 600 4678 nosauktiem tikai 1500 būtu potenciālie sa eh, palīdzības saņemēji. Heimans gadījumā e, vēl 400 ir zaudējuši darbu, galvenokārt e, eh, darba ņēmēji, kam bija termi, e, terminēta darba līguma, e, uz viņiem nemaz e, iesniegums neatiecās, tā tad ir e, e, vairāki. E, konkrēti jautājumi, kas šeit ir jāuzdod, tā tam ir jābūt, bet tomēr, es domāju, mums principā derētu dot zaļo gaismu šiem iesniegumiem. Paldies! Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā Špidlas kungam vārds, lūdzu. Priekšādātā kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Es Gribētu teikt paldies referentam par savu ļoti labo atzinumu par komisijas priekšlikumu par Eiropas globalizācijas fonda izmantošanu, lai atbalstītu Zviedrijas, Austrijas un Nīderlandes uzņēmumus pēc darbinieku atlaišanas. Jūs atbalstījāt manu priekšlikumu, referenta kungs, Uh, ar dažām iebildēm, kas attiecas tieši uz budžeta sadalījumu, un par to mēs šodien arī diskutēsim. Jūs uh, runājāt par finansējumu un teicāt, ka globalizācijas fonds nav vienīgais, vai tam nebūtu jābūt vienīgajam, kas ir paredzēts šāda, šādu situāciju risināšanai. Bet tas ir vienīgais, kuram ir pašam savi līdzekļi. Atvainojos otrādi, tātad tam ir jāmeklē līdzekļi, tam nav pašam savu finansējumu, tam ir jāmeklē finansējuma avoti. Un uh, lielākoties uh, līdzekļus ir nepieciešams pieprasīt no Eiropas Savienības budžeta. Ir pareizi tas, ko jūs teicāt, ka Uh, Eiropas sociālais fonds uzņēmās galveno palīdzības slogu šajā gadījumā. Un līdz ar to 2009. gadā šis fonds bija visai apjomīgs, tajā bija 11 miljārdi eiro. Un līdz novembra beigām tika izmantoti jau 6 miljārdi eiro globalizācijas fonds 2008. gadā varēja sniegt tikai nelielu palīdzību no tā, kas bija pieejama Eiropas sociālajam fondam, tāpēc arī bija loģiski šo fondu turpināt izmantot. Un es domāju, ka globalizācijas fonda izmantošana nekādu nelabvēlīgu ietekmi uz sociālo fondu neatstās, bet, protams, ka līdzekļus nepieciešams diferencēt, un komisija vēl ar šo jautājumu nodarbosies. Nākamajā sanāksmē mēs piedāvāsim vairākus iespējamus scenārijus. Tad vēl jūs runājāt par lēmumu pieņemšanas metodi. Jūs uzaicinājāt vai aicinājāt komisiju nākamajā reizē, kad tā pieprasīs līdzekļus no globalizācijas fonda, sagatavot atsevišķu tādu īpašu dokumentu paketi, lai novērstu kaut kādu slepenu vienošanos risku. Līdz noteiktai robežai, protams, vienkāršota pieeja atviegloja vai pātrināja lēmumu pieņemšanu, bet politiskā situācija ir tāda, ka mums ir jāskatās atsevišķi, kāds ir katrs atsevišķais gadījums. Un tas būtu šobrīd no manas puses viss. Paldies par uzmanību! Paldies, komisāra kungs. Van Nīstārāja kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Jūs pieprasāt, jūs šeit ir paredzēti ārkārtas pasākumi, un globalizācijas fonds ir iecerēts kā tāds īpašs um, instruments un paredzēts tam, lai Eiropā vārdiem uh, sekotu darbi. Nīderlandē mēs nemaz vēl šobrīd nezinām, cik daudz strādājošo attiecīgā uzņēmuma filiālēs ārzemēs ir atlaisti no darba. Es pats nāku no Brabantas reģiona, un tur mēs redzam, kāds, cik ļauns iespējas ir masveida darbinieku atlaišanai. Šī palīdzība ir domāta arī tam, lai novērstu smadzeņu aizplūšanu no Eiropas, jo iepriekšējos gados mēs redzējām, ka speciālisti masveidā pameta Eiropu un kad uh, konjunktūra situācija uzlabojās, tad pietrūka, sāka pietrūkt labu speciālistu. Tāpat ir nepieciešams saglabāt darba vietas. Nīderlandē eh, reģionālās iestādes centās veicināt investīciju piesaisti, veicināt infrastruktūras attīstību un um, celtniecību. Cilvēki cieš no atlaišanas, mums viņiem ir jāpalīdz un investīcijām ir jānāk. Tagad Kopenhāgenā eh, notiek tāda runāšana ļoti augstos plauktos un ir paredzēts, ka tieši celtniecībā ir nepieciešams taupīt energoresursus un arī tas pats attiec uz transporta nozari. Parlamentā mēs esam to regulāri pieprasījuši, reģionālie fondi saņem attiecīgus līdzekļus un saņem arī subsīdijas, un mēs esam iecerējuši to atbalstīt arī turpmāk. Arī uzņēmām Haimans ir jāsaņem palīdzība, un š, visus šos trīs grozījumus, un sevišķi attiecībā uz Nīderlandes uzņēmumu, es pilnībā atbalstu. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi. Šī fonda uh, mobilizācija ir vien daudz skaitlīgāka, un to var izskaiturot arī ar ekonomisko krīzi. Šī krīze skar rūpniecisko sektoru, kā mēs redzam, celtniecībā un automobīļu ražošanas sektorā, par ko pozitīvs viedoklis tika izteikts. Es vēlētos izmantot šo izteikšanās brīdi, lai atgādinātu, kā mēs pašlaik saņemam ļoti daudzus lūgumus, uz kuriem nebūtu iespējams tagad atbildēt. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam nepietiek ar labo grību. Mums ir arī jākalpo uh, mūsu pilsoņiem. Tomēr es redzu, ka labas grības mums netrūkst. Es redzu, ka mēs meklējam fondus un mēs vēlamies būt aktīvi krīzes laikā. Mēs vēlamies rast arī citus fondus, ne tikai Eiropas sociālo fondu. Un vislabākais risinājums būtu šim fondam piešķirt atsevišķu finansējumu, bet es zinu, ko jūs par to domājat, un es ļoti labi saprotu, ko teica mūsu komisāri. Mm, bet es priecājos par viņas labas grības žestu. Šīs fonds ba, u, kopumā ar Eiropas uh, parlamentu visiem nāks tikai par labu. Paldies! Tā. Thank you, Mr. President. The Europe Paldies, eh, priekšsādātāji. Eiropas globalizācijas fonds ir taustām solidaritātes izpausme. Kā šī parlamenta locekļiem, tas mums var dot gandarījumu par to, ka mēs spējam veikt ieguldījumu krīzes situācijās un dot um, darbiniekiem kādu cerību. Tomēr nepietiek ar to, ka mēs pieņemam šo fondu, mums ir jādara tas labākais, ko mēs spējam, un mums ir jāizpilda visa kritērija, mums ir jādara viss, kas ir mūsu varā, lai panāktu, ka globalizācijas fondam būtu palielinātā vērtība. Dalībvalsti, tu piedāvātie kritēriji ir jāsavieno ar šī fonda kritērijiem, un tiem ir jābūt harmonijā. Un pievienotā vērtība būs tajā, ka globālais fonds nebūs nekāds aizstājējs atbildībai, kas ir jāuzņemās nacionālajā līmenī, bet tā to papildinās. Un mums ir, ir jāskatās uz periodu no 2007. līdz 2013. gadam, un mums te ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Es esmu nobežījusies par m, mm, diskrimināciju starp sievietēm un vīriešiem. Un ir ļoti daudz uh, fonda daļu, kas tiek pārvaldītas tieši no vīriešu puses, tāpēc um, arī lielākā daļa nav, piešķirtās naudas tiek piešķirta tieši vīriešu dzimumu darbiniekiem. Lielākā daļa pieteikumu arī tiek saņemta no vīriešu puses, bet ir ļoti svarīgi, lai tiktu palīdzēts efektīvi visiem. Η κυρία Κορνελίσεν για δύο λεπτά. Pa paldies. Nākamā runātāja. Uh, labdien. Es um, rēķinos ar to, ka mēs varam atbalstīt visus trīs iesniegumus. Tie visi izpildu kriterijas un līdz ar to arī darbņēmēji ir uh, tiesīgi saņemt fonda atbalstu, bet tagad gribētu arī izmantot iespēju norādīt uz svarīgu trūkumu šajā globalizācijas un pielāgojuma fondā. Mēs vēlamies e, rīkoties ilgspējīgi attiecībā uz Eiropas darba tirgu un politiskie strājumi šeit parlamentā nav gluži viens prāts, kā to vislabāk darīt vai cik tālu iet. Uh, Taču pa galveno esam viensprāts, e, mūsu palīdzībai jābūt ilgspējīgai un jātiec uz visiem darbņēmējiem. Tādēļ mums tagad arī jāizmanto arī esošā iespēja. E, mums jāspēr soļi e, šādas ilgspējīgas ekonomikas virzienā. Ja mēs globalizācijas fondu izmantojam, tad e, mēs neizmantojam zināmas iespējas pēc manām domām. Protams, tas ir viens no instrumentiem, kā cīnīties par krīzi, bet tas e, nedod nekādu īstu virzību. Mums jāpieņem īsti lēmumi. Cilvēki, kas tagad strādā e, tādās tautsēmniecības nozarēs, kas atrodas norietā, piemēram, automobīlu rūpniecībā, mums jāpalīdz viņiem rast darbvietas citās nozareis, kas ir vairāk eh, uz nākotni vērsts, vairāk ilgspējīgs. Tātad es runāju par eh, inovatīvu un eh, ilgspējīgu tautsamniecību. Paldies, nākamais Faimon kungs minūte. Priekšsēž kungs, dāmas un kungi, mēs šodien diskutējam par papildus atbalstu, atlaišanu upuriem Eiropā Uh, runa ir par trīs valstu iesniegumiem, no kā, kurām es saņemti lūgumu atbalstīt uh, uzņēmumu darbinieks, kas ir uh, cīnās ar nopietnām problēmām. Jau nesen mēs esam atbalstījuši līdzīgas iesniegumus. Manuprāt, tomēr šie pasākumi ir nepareizi, jo savībai nevajadzētu šādā garā turpināt minēšu argumentus. Tie ir negodīgi pasākumi visi uzņēmēji, visi darbinieki ir pakļauti konkurences spiedienam, katru dienu rodas jaunas darbvietas, eh, bet arī mm, citas tiek zaudētas. Eiropas Savienības palīdzību tomēr saņem tikai lielie uzņēmumi, kuros ir liels skaits darbvietu zaudēt, bet maz uzņēmumi nesaņem šo palīdzību. Tas tādēļ ir negodīgi. Uh, jo iegvēja tikai liela uzņēmuma. Otrkārt, tā ir problemātika, kas, manuprāt, nacionāla līmenī būtu jārisina, jo tur ir arī pietiekoši uh, līdzekļi un politiskās izpratnes par situāciju. Potskungs minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs balsosim par to, lai tiek atbalstītie Austrijā, Šveicē un Nīderlandē atlaistie darbinieki. Tomēr katru reizi, kad runāju par šo fondu, es arvien mazāk saprotu par to, vai tas ir efektīvs un vai tas pamatot eksistē. 2009. gadā mēs atbalstījām tikai 2000 strādniekus, un tā ir tikai pīle okeānā. Pavisam eh, bija vairāk nekā 3 miljoni, kuriem mēs varējām uh, palīdzēt. Kā mēs varam ar 600, 600, 6500 eiro atbalstīt Zviedrijas mm, darbinieku, bet te pašā laikā Portugālei eh, tiek piešķirts 540 eiro un vienam katalānim Spanijā tiek piešķirti e, eh, 7 2000 eiro. Nu, tā summa, kā lai es izskaidroju, ka e, atšķirības starp šīm summām. Tas ir fonds, kas nevar kalpot, lai parādītu atšķirības starp bagātām un nabadzīgām valstīm. Uh, Andresen, ja Thank you, President. Colleagues, the European Union has set Kolēģi, mums ir budžeta instrumenti, lai izteiktu atbalstu un ir daudzas lietas, kas ir atkarīgas no Eiropas Savienībā. Ja mēs subsidēsim dažus darbiniekus nozarēs, kas bija cietuši īpaši no krīzes, tas nekādā veidā nepalīdzēs nozarei atgūties. Mēs vienkārši veltīgi iztērēsim nodokļu mm, maksātāju naudu. Mums ir jāatbild uz krīzi. Mēs nevaram nodarboties ar žēlsirdības darbiem un mesties nabagiem palīgā. Protams, ka mums ir jāatbalsta tie, kuri Eiropas Savienībā cieš no krīzes. Taču, tad, kad mēs runājam par šo fondu, tad nav runa par to, kāds būs šīs subsēdija aptvērums, proti, kādas būs tās nozares, kurus atbalstīs šis fonds. Bet vēl arī ir jāuzsver tas, ka mēs vēlamies eh, arvien ātrāk izmaksāt šīs subsīdijas, bet nekur netiek pieprasīts lai mm, tiktu pierādīts, ka šī nauda sasniedz pareizos cilvēkus un tos, kam viņi bija domāti. Un šeit arī jāatsaucās uz daudzgadējo finanšu ietvaru, kas bija domāts 2007. un 2013. gadam. Ir ļoti daudz cilvēku, kas zaudēja darbu un negūst nekādas subsīdijas. Ir ļoti daudz cilvēku, kas cieši no finanšu problēmām, tāpēc es noraidītu šo rezolūciju un aicinu jūs darīt to pašu. Ja, Vertman, ja. Paldies, Vērtmanis kundze. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Eiropas Savienībai globalizācijas fonds ir budžeta instruments, kas ir domāts finansiālai palīdzībai darba ņēmējiem, kas ir cietuši globalizācijas struktūrālo izmaiņu dēļ. Arī manā valstī ir šādi strādājošie. Un es jau vairāk kārt esmu teikusi, ka šo instrumentu nedrīkst izmantot multinacionālo izņā, uzņēmumu vienkāršam atbalstam. Es gribētu, lai no štīrijas nāktu regulāri progresa ziņojumi par to, kur šī nauda ir nonākusi, kas ir saņēmis atbalstu, lai Eiropas Savienība nezaudētu savu uzticību, ko tā bauda savu pilsoņu vidū. Paldies! Tagad pārējie runātāji Rībiga kungs, paldies, godātais komisāru kungs. Man prieks, ka šodien mēs diskutējam par to, kā mēs varam um, mīkstināt eh, slikto krīzes iespaidu un smagās sekas. Un, protams, ka uzņēmumā, kuram ir jāatlaiž darbinieki, pietrūkst tā, tā maksāt spēja samazinās. Un es domāju, ka šis instruments ir labs, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, lai tie varētu pārvarēt grūtības krīzes laikā, un mums vajadzētu rūpīgi analizēt, kāds būs šī instrumenta izmantošanas efekts, un vai mums ir izdevies ar to panākt, lai tiktu saglabātas darba vietas un, lai atlai, un vai atlaistie cilvēki ar šo palīdzību ir spējuši atkal integrēties darba tirgū. Palīdzība nedrīkst kavēties, jo arī globalizācija notiek ļoti strauji un štīrijā. Vesels reģions ir atkarīgs no autoražošanas, tajā darbojas daudz piegādes uzņēmumi un infrastruktūra ir pielāgota šai nozarei, ir ļoti svarīgi, lai šie 5,7 miljoni tur nonāktu bez kavēšanās, bet es gribētu, lai visos gadījumos mēs sniegtu savu atbalstu, tātad balsotu un rūpīgi arī izanalizētu ne tikai parūpētos par to, lai nauda tiktu pārskaitīta, bet lai mēs pārliecinātos par to, ka tiešām ir tikuši dibināti jauni uzņēmumi un ka Štīrijas reģions atkal varēs atgūt spēkus. Liels paldies, komisārkungs! Paldies! Rēgneres kundze, pusotra minūte. Austrijas um, pieprasījumā paredzētā summa ir paredzēta deviņu uzņēmumu darbinieku atbalstam, un mēs redzam, ka tas ir klasisks gadījums Eiropas Uh, palīdzības sniegšanai. Eiro, šis fonds šajā situācijā var palīdzēt tieši tam, kāpēc tas vispār tika organizēts, proti palīdzēt novērst globalizācijas negatīvās sekas darba tirgū. Štīrija, diemžēl, ir ļoti atkarīga no tā, kāds pieprasījums ir automobīļu noieta tirgu. Un viss šis reģions tagad ļoti cieš no tā, ka tirgu ir ļoti samazinājies pieprasījums pēc automobīļiem. Turklāt šis pieprasījums ir samazinājies ļoti stipri stipri. 5,7 miljoni eiro ir lieliska investīcija, lai iekļautu darba tirgu no jauna atlaistos darbiniekus. Šī investīcija kalpos tam, lai strādājošie varētu. Um, varētu izmantot uh, profesionālās orientācijas un pārkvalificēšanas pasākums. Paldies! Tagad Kabrnoha kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Šonedēļ mums ir jākomentē komisijas priekšlikums par globalizācijas fonda izmantošanu trīs valstu atbalstam Zviedrijai, Austrijai un Nīderlandei un mēs no jauna runājam par trim ļoti atsevišķiem, ļoti atšķirīgiem gadījumiem. Eiropas parlaments komisiju jau vairāk kārt lūdza iesniegt vai sagatavot komisijai dokumentus par katru no šiem uzņēmumiem atsevišķi Un tagad mēs redzam, ka ir vērojama nedrošība par to, kā Zviedrijā tiks izmantoti pieprasītie līdzekļi. Austrijā tiek pieprasīta ļoti salīdzinoši ļoti liela summa, rēķinot uz vienu atlaisto darbinieku. Un tas ir ļoti Tātad šī summa ir uzkrītoši liela. Es neesmu pārliecināta, neesmu pārliecināts, vai tas ir pareizais šī fonda izmantošanas veids, neatbalstu grozījums. Lūdzu, Rībiga kungs. Rībiga kungs, lūdzu. Paldies. Es gribēju zilo kartīti izmantot tikai, lai precizētu vienu punktu, protu atbalstu Austrijā saņem ne tikai viena persona Sirsnīgs paldies. Nākamais runātājs būs Obermājer kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Jūs redziet, acīm redzot, eh, tēmas kara Austrija. Štīri ir viena no mūsu smagāk skartākiem federālām pavalstīm, un šeit ļoti daudz nodarbināto automobīlu nozare, eh, un turklāt eh, arī ļoti uh, liela daļa no šī saražotā tiek eksportēta. Taču visā pasaulē mēs redzam, ka pieprasījums ir samazinājies un līdz to 744 cilvēki ir zaudējuši darbu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka 400 no viņiem atbalstīs saņems uh, fonda atbalsts. Tas ir ļoti labi. Uh, bet jāsaka arī uh, iepriekšējie runātāji sacītā sakarā eh, jāprecizē, ka nav jau runa par subsīdijām eh, vienkārši pārstruktūrizēšanai, bet ir runa par atsevišķo darbinieku atbalstīšanu, eh, tātad dzī, sadzīves izmaksu sekšanai un tam līdzīgi. Es atsaucos arī uz kolēģis sacīto par to, ka ir arī jābūt e, ilgspējīgākai e, orientācija turpmāk. Tātad šie darbinieki ir jāapmāca labāk, ir e, jātīst tehnika un štīrija noteikti darīs visu, lai to arī atbalstītu. Paldies, nākamais runātājs Gunārs Hekmārks, divas minūtes. Priekšsēžkungs, paldies. Tādā debatē kā šajā ir svarīgi atcerēties, ka globalizācija arī dzan padarīja Eiropu eh, turīgu. Eh, tā radīja darbvietas, investīcijas, eksports, eh, palīdzējuši mums radīt jaunas liels uzņēmumus, importi ir radījuši arī mums iedzotējiem. Ir iespējas, eh, uzlabojuši pakalpojumu kvalitāti un cenu līmeni. Eh, tas viss ir arī, eh, tad nāca mums tautsavienicība par labu. Tā tad ir runa par liela, plaša līmeņa izmaksām, kas notiek pastāvīgi. Visu laiku tirgus mainās, uzņēmumu vidi mainās un ir arī izmaiņas, kas tomēr skar visu mūsu savienību kopumā. Es nedomāju, ka pret tiem būtu jācīnās, taisnot otrādi mums vajadzētu veicināt izmaiņas ņemot vērā tomēr arī to situāciju, kas tiek negatīvs kārt, bet tā nu ir dalībvalstu atbildība. Šeit mums ir tātad ES fonds, bet tas noteikti nevar dot tās pašas iespējas, kāds būtu ar citiem pasākumiem vai līdzekļiem. Un būtu nepareizi iedomāties, ka ar globalizācijas fondu vien varētu visas e, problēmas atrisināt. E, Pret šādu pieeju gan mēs iestātos. E, Paraugoties uz automobīlu nozaru, Eiropā ir īpaši situācija, mums ir dažāda veida ieguldījumi, ko varētu dot Eiropas savinība vai nacionāls līmenis. Uh, un ir problēma ar tirgus kropļošanu, īpaši runājot par valsts finansējumu individiem, eh, tas lūk viens šāds piemērs, bet eh, turklāt mums ir arī tāds kropļojums, kas varētu radīt papildu problēmas uzņēmiem, ja jums nav tās pašas iespējas visiem uzņēmumiem visos reģionos, arī tas būtu kropļojums. Un e, tomēr, to visu ņemot vērā, mēs balsosim par priekšlikumu, jo process ir uzsācies. E, Mums ir šīs finansējums atrisināts un šobrīd ir pavēlu kaut ko mainīt. Mēs negribam tomēr tirgus kropļojumus, bet es gribu teikt tomēr arī e, konstatēt, ka nākotnē šāda pieeja vairs nebūtu izmantojama. Paldies, tagad nākamais runātājs minūti. Paldies, es vēlētos uzsvērt to, ka e, fonds vēlas palīdzēt darbiniekus eh, no jauna atgriezt darba tirgu, un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc mēs šeit vispār par tādu fondu runājam, lai cilvēks var atgriezties darbā un nav nekādas sociālās integrācijas, ja nav darba integrācijas. Un vēl es vēlētos uzsvērt, ka automobīļu ražošanas sektors ir smagi skarts un es vēlētos lūgt automobīļu ražotājiem, kas ļoti cieši no šīs krīzes piemērot savus piedāvājumus gan ekoloģiskajām presībām, gan arī patērētāju vajadzībām. Tāpēc es lūdzu lūgtu uh, komisijai, komitejai, budžeta komitejai pieturēties pie tā, ko viņi mums apsolīja. Un mēs vēlētos, lai šī politika tiktu ievērota. Paldies! Nākamā runātāja būs tikau kundze minūte brīvā mikrofona eh, procedūrā. Paldies, priekšsēdus kundze! Probat mai multe astfel de alocări a unor sume. Uh, iepriekšējā gadā mēs pieņēmām uh, Mēs uzklausījām vairākas skaistas uzrunas, kur tika teikts, ka ir jāatbalsta strādnieki, kas cieš ekonomiskās krīzes dēļ. Krīze ir ietekmējusi eh, daudz ko, un es jums varu teikt, ka manā apgabalā, kur es dzīvoju, bija ārkārtīgi daudz atlaisto būvniecībā, arī kuģu būvniecībā un automobīļu ražošanā. Tāpēc mums ir jābūt gataviem atbildēt uz ekonomisko krīzi, un tam ir jānotiek ar ļoti vienkāršas procedūras palīdzību, lai cilvēkiem būtu viegla piekļuvi šim fondam. Austrija un Zviedrija iesniedz savu procedūru jūlijā. Priekšsēdētāja pārtrauc runātāju. Minūte, bitte schön. Paldies. Nākamais runāties Šons Kelijs. Viena minūte. Pirms vairākām nedēļām parlaments balsoja par šo fondu un mani vēlētāji Limerikā arī sastapās ar līdzīgām problēmām, kur ražošana tika pārcelt uz Poliju, un arī pie mums tika atlaisti darbinieki kā Zviedrijā un Austrijā. Ir jābūt, es gribētu teikt, ka ir jābūt labākam kalendāriem, grafikam šīs palīdzības piešķiršanai. Un pēc iespējas lielāks atbalsts ir jāsniedz tieši uzņēmumu dibinātājiem. Paldies! Paldies! Vairāk nav pieteikušos. Nē, es atvainojos, tomēr ir. Lūdzu, Melcera kungs, ja mēs zinām, ka lielāko daļu atlaišanu izraisa globalizācija ne tikai Austrijā, tad es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ļoti cieši arī jaunie eh, darba ņēmēji, kam vispār nav pat izreģu integrēties darba tirgū pēc izglītības iegūšanas. Mums ir jāatbalsta ar šādiem pasākumiem tieši uh, profesionālo skolu beidzēji, kas vispār nespēja uh, atrast vietu darba tirgū. Paldies, Melcera kungs! Vairāk neviens nav pieteicies. Došu vārdu komisāram Špidlam, lūdzu. Paldies, priekšēdētāja. Debatēs, es domāju, Mēs redzējām, ka globalizācijas fonds darbojas sekmīgi, un tāpat mēs secinājām, ka mēs jau desmit reizes esam šo fondu laiduši darbā, un tie, kas saņēma atbalstu, guva no tā lielu labumu. Kā komisārs es vienmēr esmu centies iepazīties ar manas politikas rezultātiem uz vietām. Ir veikts pētījums par šī atbalsta efektu, un tas tiešām arī apliecina, ka šis fonds tiek izmantots uh, sekmīgi. Šodien es dzirdēju vairākus jautājumus, uz kuriem noteikti ir jāsaņem atbildes un uz lietu jāskatās reāli. Tika pausta ideja, ka uh, no globalizācijas fonda labumu gūs tikai lielie uzņēmumi vai lielie uzņēmēji, bet dibinot šo fondu bija noteikts, ka uz atbalstu saņem uzņēmumu neatkarīgi no tā, cik lielā vai mazā valstī tie atrodas vai cik liela vai mazi tie ir. Un tāpat arī mazo un vidējo uzņēmumu eh, darbiniekiem, kas cieš no krīzes, ir jābūt noteikti iespējai bez jebkādas diskriminācijas izmantot šo fondu. Un vēl es gribētu piebilst, ka fonds ir veidots tā, ka tas palīdz cilvēkiem, nevis tikai uzņēmumiem kā tādiem. Tas nav fonds, kas ir paredzēts uzņēmumu uzturēšanai pie dzīvības, kuru, kuriem vienkārši vairs nav iespēja izdzīvot, bet cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu, šis fonds dod iespēju ātri sameklēt jaunu darba vietu, tur, kur šādas darba vietas ir. Līdz ar to šis fonds e, kalpo kā pārstruktūrēšanas instruments. Viens no runātājiem šķiet Harkins kundze runāja par vīriešu un sieviešu līdztiesību. Es domāju, ka šis disbalans vai līdzsvara trūkums, kas kāds pastāv, liecina par to, ka krīze sevišķi pirmajā fāzē pirmkārt skar nozares, kurās lielākoties strādā vīrieši, piemēram, kā automobīļu ražošana. Un tieši tāpēc um, šo, šo fonda palīdzību vairāk saņēma vīrieši. Uh, šis fonds palīdz pārstruktūrēt darba tirgu, un es gribētu atgādināt prezidenta Obamas sacīto, ka šī gada beigās lielākā daļa strādājošo Amerikas darba tirgu būs sievietes, un tātad krīze nelabvēlīgi ietekmē tieši vīriešu nodarbinātību. Un tāpēc arī um, pastāv šī, šīs atšķirības globalizācijas fonda izlietojumā. Vairāki cilvēki jautāja, nu, kā labāk organizēt globalizācijas fondu. Komisija neuzskata, ka šis fonds ir tā kā tāds, nu, kā piedzimis no, kā Atēna palādu no zeva galvas. Mums, protams, ir iespējas šo fondu uzlabot, un es neredzu šķēršļus, kāpēc mēs to nevarētu darīt. Vēl tik uzdots jautājums par finansējuma veidu vai veidiem. Globalizācijas fonda iekļaušana budžetā kā atsevišķa atsevišķa pozīcija vai postenis šajā budžeta plānošanas periodā tas vēl nebija iespējams, un mēs esam izmantojuši citu pieju. Dāmas un kungi, kopumā es varētu teikt, ka krīze un pārstruktūrēšanās noved novedīs arī pie tā, un mēs redzēsim, ka cilvēki tiks atlaisti ne tikai šajās trīs valstīs vai ne tikai šajos uzņēmumos, un komisija piekrīt, ka katrs atsevišķs gadījums būs jāvērtē atsevišķi. Uh, Es gribētu teikt paldies budžeta komitejai un arī visiem citiem deputātiem, kas nodarbojās ar šo jautājumu. Arī šajās debatēs mēs redzējām, ka diskusijas ir notikušas par visiem jautājumiem, kuros mums ir domstarpības, un tā tam arī ir jābūt. Komisijas priekšlikums arī ir ņemts vērā, proti, ka visos šajos gadījumos, par ko mēs runājam, līdzekļu pieprasījums ir pamatots un ir pelnījis Eiropas parlamenta atbalstu. Es priecājos par pausto atbalstu un ceru, ka jūs balsosiet pozitīvi. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad debašu beigās. Vēlreiz vārds referentam, lūdzu, beigas kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Komisāra kungu vārdiem patiesībā vairs nav ko piebilst, atbalstu visu viņu sacīto. Īpaši arī to, ko viņš jau beigās pieminēja par globalizācijas fonda attīstību nākotnē, attīstībā, att, attiecībā arī pret pārējām programmām Eiropas sociālo fondu un citiem, par kurām mums arī vēl būs intensīvs debats. Nav šaubu, globalizācijas fonds nespēja struktūrālo izmaiņu sekas pilnībā likvidēt, vai arī visas globalizācijas sekas kā tādas, un tas arī nevar būt tā uzdevums, bet tas var sniegt mētiecīgu atbalstu atsevišķām personām, kas ir īpaši smagas kārtas, sarežģītā situācija, atrodas uh, pēc darba zaudēšanas un dot viņiem iespēju ar pārkvalificēšanos eh, nākotnē kā rast jaunu darbu. Un es domāju, ka neskatoties uz debatēm par subsidiaritāti, kas, protams, ir jāņem vērā šajā sakarā, ir tomēr atbalstāmi. Eh, papildus, protams, arī Eiropas sociālā fonda pasākumiem. Un, dāmas un kungi, teikšu arī šajā kontekstā, ka arī nacionālajā un Eiropas budžetā noteikti ir programmas, kur izdevumu uh, liederība ir vairāk jāapšauba nekā šāda fonda liederība, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kas ir tiešām nonākuši sarežģītos apstākļos. Paldies! Līdz ar to debats beigušās. Balsojums būs trešdien par šo jautājumu. Beres, kundz, lūdzu. Sí, Paldies priekšsēdētājs kundze, es vēlētos atzīmēt, ka šo debašu laikā jūs runājāt par debatēm,